Ich erkläre die am 5. Juli 5. jūlijā eh, pārtrauktā plenāra sēde tagad tiek turpināta. Protokols un attiecīgie dokumenti, kas tika pieņemti 5. jūlijā, visiem ir izdalīti. Vai kādam ir iebildumi? Izskatās, ka nē. Līdz ar to iepriekšējās plenāra sesijas protokols ir pieņemts. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, man ir liels prieks jūs sveikt pirmajā plenāra sesijā pēc vasaras atvaļinājumiem. Es ceru, ka jūs esat labi atpūtušies, jo turpmāko mēnešu laikā mums būs smagi jāstrādā un varētu teikt, ka tas pat paredzēs tādu visai dramatisku notikumu attīstību. Noteikti būsiet dzirdējuši, ka trešdien pie mums ieradīsies komisijas priekšsēdētājs Barozo un runās par Eiropas Savienības stāvokli stāvokli. Un pēc tam eh, ir paredzētas eh, intensīvas debatas, kurās jūs varēsiet uzdot jautājumus. Es ceru, ka jūs šo iespēju izmantosiet, eh, lai varētu paust komisijas priekšsēdētājiem to, kāda pozīcija ir izveidojusies tieši Eiropas parlamentā. Tomēr, uzsākot šo kārtējo plenāru sesiju, man jums ir jāpaziņo vairākas bēdīgas vēstis. Uh, mēs uh,